Dear colleagues, the minutes of yesterday. Kolēģi, vakardienas protokols ir pieejams. So, Kolēģi, vakardienas sanāksmes protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Vēlos noskaidrot, vai ir kādi komentāri par vakardienas sanāksmes protokolu. Ja nē, tad protokols tiek apstiprināts. Tagad esam e, nonākuši līdz balsojuma skaidrošanai. Kolēģi, kā vienmēr, aicinu jūs ievērot klusumu, jo mums ir kolēģi, kur vēlas izteikties šobrīd. Tātad balsojumu skaidrošana vispirms ziņojums par muitas nodokļiem, Ukrainas izcelsmes precēm. Vispirms Jāra kungs, viena minūte. Paldies, priekšsarētājs kundze. Kā mēs varam palīdzēt valstī, kas nonāk ekonomikas grūtībās, kur mēs redzam apdraudējumu, ka eh, ar šīm ekonomiskajām grūtībām tiek ap, apdraudēts arī sociālā sistēma. Jāpasniedz roka šai valstī ekonomisko kontaktu veidošanai un stiprināšanai, un tieši tas šajā priekšlikumā ir ietverts. Mums jādod Ukrainai iespēju, jādod rūpniecībai, ekonomikai iespēju uh, uzlabojot attiecības ar Eiropas Savienību, tā skaitā tirzniecībā. Tas vienkārši sadara kopā. Tad nelielais mazākums, kas tikko parlamentā ba ba gribēja balsot pret, tas ir Mums tomēr ir jāatvieglo sadarbības ar Ukrainu Eiropas Savienību. Paldies, Jāra kungs! Dan Danielam Hananam tālāk vārds vienu minūtu. Mr. Hanan. Hanan kungs. Paldies, priekšsarētāji. Mani satrieca to cilvēku skaits šeit parlamentā, kas tagad uh, taisās atbalstīt Putinu, kaut arī sauc sev par patriotiem vai nacionālistiem. Dīvains eh, spriedums par to, ka mani ienaidnieki, ienaidnieki ir mani draugi. Tas veicina ideoloģiju, kas ir pret Eiropas Savienību. Jā, Eiropas Savienība ir nedemokrātisks rekets, bet eh, tas nav tas, kas notiek Ukrainā, kur cilvēkiem jādzīvo normālā valstī, kur tiek ievērotas eh, līguma tiesības, daudzpartiju sistēma un valsts nekontrolē cilvēku. Mans eiroskeptisms ir starptautisks, kosmopolītisks, optimistisks un atvērts, un tur nav eh, simpāties pret Putina režīmu. Paldies, Hanan kungs! Brīvā kungs ir manā sarakstā, bet es viņu neredzu šeit zālē. Tādā gadījumā dod vārdu Lukas kungam. Please. Priekšsarētais kundze, balsošanā es nepiedalījos, jo jūs man neļāvāt izteikties tad, kad es pieteicos runāt par reglamenta jautājumu. Darba kārtībā 41. punkta pirmajā apakšpunktā paredz, ka parlaments izvērtē tiesību akta finansiālo ietekmi. Šajā tiesību aktā e, šī ietekme nav izvērtēta. Parlamentārieši nemaz nezināja, par kādu finansiālo ietekmi viņi ir nobalsojuši komisijas dokuments nesatur konkrētus skaitļus par aprēķiniem ekonomiskai ietekmei Eiropas Savienībā. Uh, Referenta ziņojums neiekļauj nekādus skaitļus par to, eh, kā ietekmēs Eiropas Savienību šī atteikšanās no muitas nodokļiem. Man ir tiesības par re reglamenta punktu runāt, bet jūs man šīs tiesības atņēmāt. Jums nav tādu tiesību. Jums kā priekšsēdētāji ir jāpilda noteikumi. Jūs traucējāt Eiropas parlamentam uh, uzzināt informāciju, kā parlaments eh, pieņem lēmumu, neapzinoties, kāda ietekme šim lēmumam būs. Priekšsēdētāji, paldies! Nākamais ir Petrīs Arvamā ziņojums par gada budžets izpildes apstiprināšanu Eiropas elektronisko komunikāciju regulātoru iestādi. Emma Maklārkine pieteikusies ir. Vai viņi atrodas zālē? Nē. Ejam tālāk. Deutsche kunga ziņojums. Budžeta izpildes apstiprināšana Eiropadomei un padomei. Pēters Jārs, lūdzu. Paldies, priekšsarētais kundze. Man prieks, ka parlaments ir pieņēmis lēmumu neapstiprināt budžeta izpildi Eiropadomei un padomei kaut arī tiešā veidā tas e, nes, neiekļaujās šajā punktā, es tomēr aicināšu e, padomēji aicināt dalībvalsts iemaksāt e, trūkstošos līdzekļus. Tas ir tiešām ir necienīgi, ka dalība valsts ir Eiropas Savienībā, bet nepilda savas saistības. Un uh, pirmā no saistībām ir, protams, tikties Briselē, protams, uh, strādāt, lai būtu uh, likumprojekti taisnīgi, bet viens no būtiskajiem pienākumiem ir veikt nepieciešamos maksājumus laicīgi, jo tikai tā Eiropas Savienība ir palikt rīkoties spējīgi. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies, Jāra kungs! Ar to Arī esam noslēguši balsojumu skaidrošanu. Beidzam šo darba sādaļu. Šis sanāksmes protokols tiks iesniegts parlamentā apstiprināšanai nākamās eh, sanāksmes sākumā. Ja iebildumu nebūs, tad pieņemtās rezolūcijas šodien apstiprinātās es nosūtīšu tajās minētajām iestādēm un līdz ar to arī pārtraucam darbu un beidz.